Šis ir jautājums eh, mutiskai atbildē par eh, regulas eh, Brīsele 2 aptvērumu paplašināšanu, lai iekļautu reģistrētās partnerattiecības. Mērķis Evelīnai Gebhardai. Jurija komitejas lūdzu jums 5 minūtes. Šodien, herr prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs, mīļā kolēģi, kolēģis. Šī gada 18. janvārī mums bija pieņēmām ļoti labu lēmumu uz ļoti laba pamata, ko bija sagatavojusi Eiropas komisija. Um, par lēmumiem eh, laulības lietās un vecāku atbildīgas uh, saistībā. Es biju gandarīta par šo te likumdošanas priekšlikumu, tīpaši tāpēc, ka tikai tajā iekļaut arī priekšlikumi, ko es izplat, izvirzīju citā ziņojuma kontekstā. Tas ir labs priekšlikums, jo lēmumus ir iespējams pieņemt ātrāk, tas ir ļoti svarīgi, tīpaši, ja runa par aizbildniecības tiesībām. Tomēr komisijas priekšlikumam ir viens mīnusiņš, proti tas attiecas tikai uz pāriem, kuri ir precēji sastāvlaulībā, bet reģistrētās partnerattiecības tas neskar. Un es domāju, ka tas ir absolūti ne, neciešami. Komisāra kungs, tas ir patiešām neciešama situācija, jo arvien vairāk eh, Eiropas Savienībā pastāv reģistrētos partner, partnerības un ir arvien vairāk cilvēki, kuri noslēdz eh, eh, laulības, ja ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības dzīves stils mainās. Bet Eiropas komisija aizvēra aci šī fakta priekšā, un to mēs patiešām nevaram aptvērt. Un e, tā kā tas ir pārskatīšana un cilvēki nezin, par ko īsti ir runa, tad iznāk, ka Eiropas parlaments var grozīt tikai tos pantus, ko ir grozījusi Eiropas komisija. Tas nozīmē, ka mēs nemaz paši savus grozījumus e, piemērošanas e, jomai nevajadzējām iesniegt. Mēs, kā Eiropas parlaments, nevarējām parūpēties par to, lai likumas piemērošana tiek paplašināta arī attiecībā uz reģistrētajām partnerībām. Manuprāt, tas ir regres, eh, re, reāls regres no Eiropas komisijas puses. Paskatieties uz saviem skaitļiem, paskatieties uz to, eh, kāda ir Eurostata statistika, ko apkopo komisija. Mēs redzam, ka laulības slēdz cilvēki ar vien mazāk, eh, vairāk cilvēki izšķiras par reģistrēto partnerību. Kāpēc tad šiem cilvēkiem, kuri ir izšķīrušies par reģistrēto partnerību, E, kāpēc gan viņiem nepiešķirt tās pašas cilvēkas un e, tiesības un iet pieejas e, tiesības kā uh, laulātajiem. Kāpēc cilvēkiem, kuri jau 19 Eiropas Savienības dalību valstīs var slēgt reģistrēto partnerību un daudzās pat uh, adoptēt bērnus, kāpēc uz šiem cilvēkiem jauna uh, piemērojums neatiecas? Uh, Un tāpēc mans jautājums Eiropas komisijai, kāpēc jūs šīs te pār, reģistrētās partnerības nesat iekļauvuši Briseles 2A priekšlikumā? Vai komisija neliekas, ka vajadzētu darboties? Uh, attiecībā uz eh, Briseli 2A. Vai Eiropas komisija uzskata, ka eh, reģistrēto partnerību eh, nodalīšana nav diskriminācija? Manuprāt, tā ir diskriminācija, bet komisija taču rūpējas par Eiropas Savienības līgumiem, kur diskriminācija tiek noliekta un kas ir viens no būtiskākajiem punktiem. Uh, Vai Eiropas komisija par reģistrētajām partnerībām uh, mainīs savu pozīciju? Ja nē, kāpēc? Ja jā, kad? Jo tas arī ir nozīmīgs jautājums. Galu galā tās mēs esam zaudējuši lielu iespēju. Man ļoti interesē, ko teiks arī mani kolēģi, eh, nu, kas pārstāv Eiropas parlamenta labējo spāru, kas līdz pat pēdējiem mēģināja novērst to, ka šis te jautājums eh, tiek eh, skatīts plenārsēdē. Kāpēc jūs gan nespējat akceptēt to, ka cilvēki, kuri ir izšķīrušies par reģistrētām partnerībām, nevarētu baudīt tās tās pašas tiesības kā visi pārējie. Komisāra kungs, jūs eh, tiek kad eh, uzskatīts par digitalizācijas jomā vienu no progresīvākajiem un atvērtākajiem cilvēkiem, kuri ir par to, ka mums ir nepieciešams sabiedrisko kārtību piemērot jaunajiem laikiem. Man ļoti interesē, kāda būs jūsu atbilde uz šo te jautājumu, un vai tas, ko mēs šajā jautājumā piedzīvojam, tas ir atpalicība, ko mēs nevaram akceptēt. Paldies! Rogacum pe domnul vicepreședinte. Paldies, un tagad vārds eh, komisijas vicepriekšsēdētājiem, komisāram Ancipam. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie dāmas kungi deputāti, vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka uh, uzdodat šo jautājumu par reģistrētajām partnerattiecībām saistībā ar komisijas priekšlikumu par pārskata procesu Brisele 2A regulējumu. Šis priekšlikums atvieglo pārobežu uh, jautājumu risināšanu ģimenes lietās un nodrošina bērnu aizsardzību. Mūsu priekšlikumā mēs koncentrējamies uz trūkumiem, kas ir saistīti ar vecāku atbildības jautājumiem. Eiropas parlaments arī par šiem jautājumiem ir runājis jau iepriekš. Tagad tiek prasīta steidzama rīcība, tā kā, kā Eiropas parlaments uh, būs novērojis. Nesam mainījuši laulību uh, tiesību aktus, nu, piemēram, uh, ļaujot pāriem izvēlēties tiesu. Nesam iekļāvuši vienzimumu pārus un reģistrētās partnerības uzsākām sabiedriskās konsultācijas, un tur nebija pietiekama pamatojuma, lai veiktu steidzamas izmaiņas laulību jautājumos. Nu, mēs nonācām pie secinājuma, ka šis nav īstais laiks mainīt šos noteikumus. Mērķis, pārskatot Brisele 2A piedāvātu uzlabojumus bērniem, kuri ir sarežģītā situācijā. Šīs vajadzības jārisina steidzamā kārtā. Man ir prieks, ka Eiropas parlaments un komisijai mums ir kopīgi mērķi pārobežu situācijās, vēlamies novērst tādu situāciju, uh, kā bērni nonāk ilgu tiesisko strīdu procesā. Vēlamies atvieglot pārobežu tiesiskās procedūras ģimenēm, samazinot, piemēram, procedūru izmaksas un to garumu. Un vēl kas ir ļoti svarīgi. Gan Eiropas parlaments, gan komisija vēlas nodrošināt vienu aizsardzības līmeni visiem bērniem Es vēlētos uzsvērt, ka mūsu priekšlikumā esam nodrošinājuši to, lai bērnu aizsardzība piemērotos pilnīgi visiem bērniem, neatkarīgi no viņu vecāku um, civil stāvokļa, neatkarīgi no tā, vai vecāki ir precēti vai arī viņu partnerība ir reģistrēta. Ātri vienošanās par šo failu tā prasa vienprātību padomē. Un mēs domājam, kā to arī tūlīt sasniegsim. Komisija ir apņēmības pilna eh, turpināt sarunas, lai rastu labus, labu risinājumu un no tā vislielāko labumu gūtu tieši bērni. Liels paldies jums, paldies komisāru kungam, un tagad vārds uh, Esterēs Feragūt kundzei. Pusotra minūte, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Jā, Galvenais Eiropas Savienības mērķis ir nodrošināt uh, taisnīgumu drošības brīvības telpu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai būtu arī tiesiskā sadarbība, īpaši jau arī ģimenes uh, jautājumos. Tādējādi arī kopā ar ziņotājiem mēs arī strādājām pie visas šīs uh, regulas pārskata ģimenes jautājumos, lai būtu lielāka juridiskā skaidrība, lai nebūtu trūkumu, lai nebūtu nenoteiktības un uh, neskaidrības. Šis ir uh, stūrakmens tiesiskajā sadarbībā. Un tur ir dažādi procedu, dažādas procedūras, kas ir saistītas ar pāršķiršanu, atšķiršanu un pārobežu situācijas, kā jūs zinat, tikai to skaits pieaug. Arī ir spriedumu brīva aprite, dokumentu brīva aprite, arī ir jāatvieglo nepilngadīgā situācija. Viņš ir šīs regulas centrā. Kā teica komisija, jā, ir 19 valstis, kur ir atregulēts arī uh, reģistrētās partnerības, bet ir valsts, kur nav šādas reģistrētās partnerības. Jā, tendence pieauga, aizvien vairāk ir bērni, kas piedzimst uh, ģimenēs, kur vecāki nav precēti. Tādēļ arī jautājums, ko mēs uzdodam komisijai, ir vai jo, uh, šī regula varētu apdraudēt sadarbības vienošanos, jo, nu, galvenais mērķis ir aizsargāt tieši nepilngadīgo. Paldies! Tagad ir jātīkungs. Ringācio, ringācio. Es pateicos jums priekšsēdētē, pateicos arī komisāra kungam. Šis mutiskais jautājums ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas pilsoņiem, jo nu tiešām ir ļoti maz to jomu, kur Eiropas Savienība var iejaukties uh, valstu Eh, civilo statusā, un tā ir Brisele 2 regula, kas ir tieši saistīta ar šāda veida jautājumiem vecāku atbildību. Tas, ka regulas aptvērumā nav iekļauti neprecēti pāri vai pār, eh, pāri, kuri nav uh, stājušies laulībā, vienkārši reģistrējušies, nu, piemēram, vienzimuma pāri. Vai tas ir ētiski? Mēs nevaram atļauties dzīvot tādā Eiropā, kur netiek ievērota ētika, ir jābūt Eiropas Savienībai, kas aizsargā uh, ētiku un arī bērnus, kas ir visa centrā. Mūsu kontinentā joprojām ir pārāk daudz diskrimināciju. Par to ir jārunā, ir jāapkaro šāda veida diskriminācija. Bieži vien mēs runājām par likuma vāru, par tiesisku valsti, uh, Un šī, nu, beidzot, ir tā iespēja, kur Eiropa kaut ko konkrēti arī var darīt. Jūs sacījāt, komisār kungs, ka vēl nav pienācis īstais brīdis runāt par eh, šo jautājumu. Nē, š... Eh, īstais brīdis runāt par tiesībām ir vienmēr vakar un nekad nerīdien. Un tagad vērts Jurek kungam. Eh, panie przewodniczący, panie i pan. Priekšsēža kungs, dāmas un kungi, deputāti ģimene, kas balstīta uz monogāmiju, ir mūsu kultūras un morāles pamatā. Šo struktūru nevajadzētu izjaukt, šo stabilitāti tikai, lai atsevišķām personām izpatiktu. Tas ir dziļi privātas lietas, ir runa par mūsu nāciju nākotni, par mūsu cilvēku labklājību. Komisijai būtu skaidri jāpasaka, ka tā neveidos tādu Eiropas politiku, ka šie principi tiktu uh, saļodzīti. Horvātijā un Eh, kādā citā valstī eh, tiek spērt soļi, kas eh, skars daudz mūsu valsts, bet ir jābūt pārliecībai tautām, ka ētika un ģimenes tradīcijas netiks apšaubītas, tās ir jāglabā arī nākotnē. Hautalas kundze nākamā. Priekšsēža kungs, komisāra kungs, piekritīšu kolēģa Viotī sacītajam, ka tagad ir īstais laiks Mums mūsu vārdiem jāsako darbiem. Mēs esam tik ļoti nobežījušies par tiesiskumu un pilsoņu tiesībām, netērēsim vairāk laika. Komisija ir mākslīgi sasējusi parlamentu rokas, izmantojot tā dēvēto pārskatīšanas tehniku, kas eh, neļauj mums šo problēmu risināt, tas ir netaisnīgi. Brisels 2A regula ir novecojusi tās mērķis ir uh, palīdzēt, mm, veicināt, jo pārvietošanās laulību jautājumos rekuli ir 15 gadu vecs vai nav pienācis laiks to modernizēt, ņemot vērā izmaiņas, ko esam vērojuši savās sabiedrībās. 2003. gadā varbūt, ka uh, tas nebija tik aktuāls jautājums šīs reģistrētās partnerības, bet tagad tās jau ir visiem zināmas, uh, rīkosimies. Eiropas Savienībai jāsargā arī uh, reģistrēto partneru attiecību eh, šajās attiecībās dzīvojušos. Paldies, Jūta Lande. Nākamā. Paldies. Eiropas Sanība, kas eh, ir bērniem draudzīgi, eh, ir mums visiem laba Briseles 2A regula jāuzlaboja, lai Eiropas Savienības ģimeņu Eh, normatīva akčēja jomā ņemt vērā eh, bērnu intereses un eh, pāra intereses arvien vairāk būs tādu pāru, kur vecāki dzīvo dažādās valstīs, aizvien vairāk bērni dzimst, arī reģistrētās partnerībās, nevis laulībā, un ļoti nepatīkami redzēt, ka eh, daļa parlamenta deputāti eh, turpina cīnīties pret pasākumiem, kas stiprinātu bērnu tiesības. Diemžēl jaunā regula neattieksies uz reģistrētām partnerībām, neskatoties uz to, ka 19 dalībvalstī, skaitā Zviedrija, jau eh, paredz šādas reģistrētās partnerības. Laulība bieži tiek definēta vienkārši kā uh, starp vīrieti un sievieti. Tas nozīmē, ka bērni, viņu status ir neskaidrs. Tā nevar būt. Un tomēr komisija vēl mm, šaubās, ko darīt ar reģistrētām partnerībām. Kā tad gādāsim, lai bērni tiktu aizsargāti? Vai komisija apsver arī attiecināt Brisels divā regula uz cilvēm partnerībām, eh, lai eh, piešķir cilvēkiem plašāks tiesības. Nākamā runātāja eh, Rainike. Paldies, komisāri, priekšēji, dargie kolēģi. Man jāsaka, ka, diemžēl, šodien ne visas ES dalība valsts nav ieviesušas laulību vienzimumu pāriem. Un, jā, mums šeit nav tiesība eh, pieņemt eh, likumdošanu, bet eh, kamēr nebūs vienotas tiesības arī homoseksuāļiem precēties, civilām attiecībām, reģistrētām attiecībām ir jābūt tādām pašām tiesībām kā laulībai. Un, Patiesībā vienīgais pretarguments, ko es varu redzēt, kas ir izskanējis, ir tāds, ka komisija uh, Eh, atkāpjas no labē, labā flanga valdībām, kas nevēlas eh, reģistrētas partnerības eh, iekļaut regulas atkāpjas aptvērumā, bet mēs taču šeit Eiropas Sanībā iestājāmies par brīvību, par pilsoņu tiesībām. Vai nav pienācis laiks komisijai parādīt arī atliecīgu apņemību, jo visiem pilsoņiem taču pienāks tās pašas tiesības? Paldies! Un tagad brīvais mikrofons. Četri deputāti pieteikušies. Marijana Petira. Lūdzu mikrofonu. Komisija ir pieņems lēmumu daļai grozīt regulu, par to priecāsies Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, jo ir kļūst pavisam skaidrs, ka pašreizējā likumdošana e, ģimenes e, e, lietās ir novecojusi. Brīseles divā regula regulē tiesu spriedumu savstarpējā atzīšanu, bet mēs nevarēsim tās aptvērumu paplašināt attiecinot to arī uz reģistrētām partnerattiecībām, jo tās ir definētas tikai dažu dalību valstu. Uh, um, likumdošanā. Tādējādi tiktu skārta tiešā veidā e, dažu dalību valstu likumdošana, pārkāpjot subsidiaritātes principu. Tādēļ aicinu komisiju atturēties e, no regulas e, aptvērumu paplašināšanas, jo uh, Tādējādi e, tiktu paplašināta plaisa starp e, valstīm, kuras reģistrē e, partnerattiecības un tām, kuras to nedara. Īpaši tas attiec uz bērnu adopcijas jautājumiem. Eiropas Sanībā jāharmonizē tās tiesību sistēma nevis jāšķeļ vai politisks spiediens jāizdara uz tās dalību valstīm. Nākamā runātāja priekšsēdi, komisārkungs, es apsveicu Gebhartas kundzi, jo viņa ir nosaukus konkrētus eh, spēcīgus argumentus. Sabiedrība ir kustībā, tā modernizējās. Un arī es eh, pazīstu daudzas ģimenes, kas dzīvo rīstrātās partnerattiecībās, īpaši jaunie cilvēki nevēlas vairs doties uz dzimtsrakstu nodaļu, lai precētos, varbūt ir citi apstākļi, pēc pieciem, sešiem, desmit gadiem viņi atkal pašķirsies, un ja ir bērni, e, nu tad e, tie atrodas ļoti nepatīkamā situācijā. Komisār kungs, vai jūs nesat domājis par regulas piemērošanu, aktualizēšanu? E, jūs sacījāt, jūs atsaucējāt uz pētījumu, kas tu skatīja par nevajadzīgu Eh, cik tad ir bērni šādās partnerībās? Varbūt šādu eh, statistikas datu jūs varētu nosaukt. Eh, ierasties šeit un sacīt, ka nekas nav jāmaina, nav sat vajadzības, nu tā taču nevar būt. Nākamais. Hadži Džordžu. Paldies priekšsēd. Es gribētu pateikties Gebhārtas kundzei, jo viņa ir šeit parlamentā ienesusi ļoti delikātu jautājumu un e, mani pārsteidza dzirdēt, e, ka bērnu status Eiropas Savienībā nav noregulēts, mm, kas dzīvo šādās, eh, kur vecāki dzīvo šādās partnerattiecībās. Bet es biju arī pārsteigts par to, ka komisārs sacīja, ka nevar būt tā, ka eh, vienzimumu pāru vai eh, reģistrēto partnerattiecību bērnu Eh, uz viņiem attiektos šo regulu. Bet ir taču runa par visām valstīm. Es domāju, situācija jānoskaidro. Diez vai man būs jāatkārto, ka tūkstošiem bērnu dzīvo eh, šādās attiecībās, kur vecāki nav precējušies. Zaborskas kundze nākamā. Lūdzu, Zaborskas kundze. Atvainojiet, priekšsēža kungs. Godājumais komisāra kungs, mēs zinām, ka nec 2015. gadā, nec šodien padomē ir vienbalsīgs atbalsts šim regulējumam attiecībā uz ģimenes tiesībām un reģistrēto partneru attiecību eh, šāda veida atzīšana. Ir valsts, kas pret to iebilst. Eh, dalībvalstu ģimenes tiesībās mums nevajadzētu jaukties. Jautājums, kādēļ šis jautājums tagad tiek kustināts, ir ļoti skaidrs. Lai izdarītu politisku spiedienu uz tām valstīm, kurām ir savs priekšstats par ģimeni un kuras neatbalsta līdz galam modernās tendences. Tādēļ esmu diezgan pārsteigta, ka vispār šāda debata šeit notiek vicepriekšsēž, komisijas vicepriekšsēž kungs, dod jums vārdu. Mikrofons nav ieslēgts. Priekšsēdi, godējumie deputāti. Paldies par jūsu atbalstu komisijas priekšlikumam un ka pacēlāt būtiskus jautājumus attiecībā uz tās saturu. Pašreiz komisijai nav pietiekošu uh, pamata sagatavot priešlikumu, uh, grozīt Briseles divā regula attiecībā uz ģimenes lietām. Tomēr mēs esam gādājuši, lai viss visas tās normas, kas attiec uz bērnu tiesību aizsardzību, tiktu attiecināts vienlīdzīgi uz visiem bērniem, neskatoties uz e, ģimeņa stāvokļu, viņu vecāku ģimenes stāvokli. Bērni ir šīs reformas pamatā. Vecāku pašķiršanās ir pietiekams sarežģīta situācija. Tādēļ bērni ir pelnījuši, e, ka viņa situācija tikt iespējama ātrāk noskaidrot, ņemot vērā viņu intereses. Tādēļ mums jāpaātrina pārrobežu lietas un mums ir ātri nepieciešami šie jaunie noteikumi. Tas ir nepieciešams bērnu labklājības vārdā. Un ļoti skaidri vēlas sacīt. Es biju no civilās partnerības likuma iniciatoriem Igaunijā, un, protams, es balsoju par E, šo likumu Igaunijā. Bet tagad mūsu mērķis ir palīdzēt mūsu bērniem, iespējami ātrāk, jo viņi ir sarežģītā situācijā. Un kā jau tika teikts, arī no parlamenta deputātiem, un kā arī es teicu pašā sākumā, lai palīdzētu mūsu bērniem, mums ir nepieciešama vienbalsība padomē. Un ja mēs zinām, ka ir diezgan grūti šo vienbalsību sasniegt, ja paplašinām e, e, mūsu reformas priešlikumu, kādēļ tad e, sarežģīta bērnu situācija, tāds ir mans jautājums. Bet mums ir jāstrādā ar šiem jautājumiem. Es pilnīgi piekrītu jums. Mums ir arī jā respektē e, vienzimumu laulības. Paldies! Paldies, Vice priekšsēža kungs, paldies par šo debati.